Meine Damen un un un und Herren, ich erkläre die am 27. Dāmas un kungi, 27. februārī pārtraukto sesiju es pasludinu par atkal atkārtu un 27. februāra sanāksmes protokols ir eh, jau pieejams vai kādam ir kas komentējams vai iebilstams? Nē? Labi, dāmas un kungi. Pirms diviem mēnešiem tika nolaupīta Saharova balvas uh, laureāte Razānsa. Nu, viņu kopīgi ar viņas laulāto draugu un trim citiem uh, cilvēku tiesību aktīvistiem nolaupīja pirms diviem mēnešiem. Tas notika gumā un divus mēnešus nekas nav zināms par Zaitūnī kundzes un citu uh, viņas kolēģu uh, Eh, nolaupīšanu un par viņu atrašanās vietu. Šī kundze saņēma Saharova balvu 2011. gadā. Drosmīgā jaunā sieviete veltīja savu dzīvi cīņai par uh, brīvu Sīriju un viņu uh, tādēļ apdraudēja. Uh, viņai draudēja gan uh, Bašira grupas, gan arī nemiernieki. Un jāsaka, ka ļoti daudz sievietes tiek nolaupītas un spīdzinātas, uh, ko kopš pilsoņu kara sākuma, un daudzas sievietes, jebkura vecuma sievietes, tiek par, kļūst par kara upuriem. Mēs katru dienu uh, varam lasīt, ka izvarošana tiek izmantota kā kara ierocis, lai vēl vairāk uh, sadalītu Sīrijas uh, sabiedrību. Jāsaka, ka tie ir noziegumi arī pret cilvēci. Tikai pirms diviem, divām dienām bija startautiskā sieviešu diena. Un mums noteikti ir eh, jāņem vērā sieviešu dienas vērtības, jāparūpējas, lai Eiropas Savienība atbalsta tādas organizācijas, kas palīdz sievietēm atgūties pēc tik smagām traumām. Mums ir uh, jāatbalsta tās sievietes, kas cīnās pret nesodāmību un uh, vēlas dokumentēt šādus noziegumus un rūpējas arī par tiesiskumu izmantošanu. Es vēlreiz pieprasu mūsu Saharo balvas laureātas atbrīvošanu. Ich komme nun zu den Mitteilungen. Tagad būs eh, paziņojumi. Ar 28. februāri Frančeska Baraču ir kļuvusi par Itālijas valdības deputāti. Klaus Rainers Lēne ar 1. Eh, martu ir kļuvis par revīzijas palātas darbinieku. Un Saskaņā ar 4. reglamenta pāntu Eiropas parlaments paziņo, ka ar 28. februāri Barāčo kundzes un Lēnes kunga vietas parlamentā ir atbrīvojušās. Otradien saskaņā ar 74. Eh, reglamenta pantu es kopīgi ar padomus priekšsēdētāju parakstīšu 15 likumdošanas aktus, kas ir pieņemti ar normālo likumdošanas procedūru, un šīs sanāksmes protokolā jūs varēsiet iepazīties ar šo priekšlikumu nosaukumiem. Tagad mēs varam ķerties klāt mūsu darba dienas kārtība, darba kārtībai saskaņā ar 137. pāntu 6. martā pieņemtā darba kārtības versija ir pieņemta, neviens nav arī iesniedzis nekādas grozījumus. Līdz ar to esam pieņēmuši darba kārtību šajā versijā. Tagad mēs uzklausīsim arī Nesko kungu, kas mūs iepazīstinās ar Eiropas investīciju bankas 2012. gada pārskatu. Eh, sirsnīgs veids pie mums EIB prezidentu Rojeru kungu, kas arī ir ieradies uz debatēm. Tagad arī Nesko kungs lūdzu. Der Audit zur Geschäftsordnung. Mama. Mulțumesc, domnule președinte Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas investīcija bankai ir uh, palielināts uh, kapitāls par 10 miljardiem eiro, kas uh, veicinās 60 miljārdu piešķīrumu ilgtermiņa